īpaši tāpēc, ka dalību valstīm šeit varētu būt zinām apdraudējumi. Paldies! Paldies komisāram! Marinesko kungs, mūsu kolēģis, Rūpniecības pētījumu un enerģētikas komisija. Paldies! Paldies!